balsu skaidrojumu, tāpēc novēlu visiem kolēģiem labu apetīti, un es uh, redzu, ka skatītāju vietā sēž divas grupas, viena no Vācijas,